Atbildīgās polijas iestādes ir uh, iesniegušas prasību atcelt uh, parlamentāro imunitātu Januš Korvik Mike kungam atbilstoši parlamenta devītam uh, pantam pirmam paragrāfam šo. Uh,